pilnīgi noteikti. Apsveicam! Igaunija svinēs savu simto gada dienu nākamā gada 24. februārī. Bet līdz tam jūs esat plānojuši īstenot ļoti ambiciozu vienotību caur līdzsvaru Eiropas darba kārtību. Tās skars visas jums ekonomika, drošība, digitalizācija un ilgspējību. Mēs vēlam jums panākums šajā pirmajā Igaunijas prezidentūras laikā, un sagatavošanās sākās šai prezidentūrai 2012. gadā. Un tāpēc bez tālākas kavēšanās mēs labprāt dot vārdu jums, e, eh, Mikserkungs, lai jūs pastāstat mums par ES ārpolitiku galvenajiem fokusa punktiem, kas droši vien būs e, eh, paplašanāšanās, Turcija, Vidusjūras reģions. Un varbūt jūs varētu mums pastāstīt kaut ko par Triestas samitu, kas burtiski sāksies rīt. Un varbūt jūs varat pastāstīt arī, ko mēs varam darīt, lai Rietumbalkānu valstis pietuvinātu Eiropas Savienībai. Labprāt dzirdēsim jūsu viedokļus. Un domāju, ka kolēģi varēsim dot vārdu ministram, un pēc tam notiks debatas. Šīs debatas mums ir jāpabeidz vēlākais pulksens četros, jo tad ieradīsies pie mums Helga Šmita uz pirms FAC sanāksmi, un tas notiks paplašinātā prezidija sastāvā. Ministra kungs, jums vārds. Lielas paldies priekšādātājiem, Kalister kungs, godātie afet komitejas deputāti, dāmas un kungi. Es ļoti augstu vērtēju jūsu interesi par Igaunijas prie, pie prezidentūras prioritātēm turpmākajos sešos mēnešos ārlietu un drošības un paplašināšanas politikas jomās jo vairāk tāpēc, ka iepriekšējās divās dienās esam piedzā, piedzīvojuši to, ka 10 no 15 valdības ministriem ir šeit, Briselē, un runā ar attiecīgajām Eiropas parlamenta komitejām par prezidentūras prioritātēm. Un es saprotu, ka jūs varējāt klausīties arī mierīgi kādā citā ministrā un nevis manīs šodien. Tas ir ārkārtīgi liels gods un prieks būt šeit, apspriest prioritātes ar jums. Mēs augstu vērtējam labi uzņemtos kontaktus ar Eiropas parlamentu. Nu, un, protams, es atzinīgi vērtēju šo sadarbību tīpaši ar ārlietu komiteju. Priekšēdētāji, mēs tikāmies jau martā un domāju, ka šī sanāksme bija ļoti liederīga, gatavojot darbu kārtību prezidentūrai. Man tā deva labu izpratni par to, ko jūs gaidāt no mums, ko, no, ko gaida Eiropas parlaments no prezidentūras. Nu, un, protams, ka notikumi iet uz priekšu, burtiski ikdienas, un mēs vēlamies būt arī gana elastīgi un ņemt vērā visas attiecīgās attīstības tendences un dinamiku Eiropas Savienībā, nu un, protams, arī Eiropas kaimiņu teritorijā, gan uz dienvidiem, gan austrumiem. Es turklāt gribētu arī uzteikt Maltas prezidentūras veiksmīgi paveikto iepriekšējos sešos mēnešos. Mums bija lieliska sadarbība ar viņiem, ļoti labi kontakti. Nu, protams, ka mēs ar nepacietību un esam uzsākuši šo, šo, turpinām šo sadarbību arī ar Ungāriju un Austriju gaidāmajām prezidentūrām. Igaunija šo pavasaru svinēja 13 gadus kopš pievienošanās Eiropas Savienībai. Laiks lido vējas pārniem, bet kā at, atskatos atpakaļ uz laiku pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, tad jāsaka, bija vajadzīgs ļoti daudz smaga darba un grūtu reformu, lai mūsu valsts sagatavotu dalībai Eiropas Savienībā un lai nodrošinātu atbilstību visiem ļoti striktajiem kritērijiem. Bet tagad, skatoties atpakaļ uz šo periodu, jāsaka, mūsu valsts un iedzīvotāji noteikti ir guvuši ļoti daudz no šīm ekonomikas priekšrocībām, no drošības, no stabilitātes iespējām. Uh, ko nesa līdzi dalība Eiropas Savienībā. Kopš Eiropas kopienas dzimšanas brīža 57. gadā, un mēs nu pat nosvinējām gada dienu, es pilsoņi ir baudījuši 60 gadas miera un labklājības Mana valsts ir kļuvusi par, da par daļu no šī projekta pēdējos 13 gadus. Tomēr pagājušajā gadā pēc Brexit balsojuma kļuva visiem ļoti acīm redzami tas, ka šis optimisms uh, par Eiropu, šīs pozitīvās jūtas attiecībā uz Eiropu vairs nav tik viennozīmīgi pašsaprotam lieta visos pilsoņos. Ir arī tādi iedzīvotāji, kas sāk uzdot eksistenciālus jautājumus par Eiropas Savienības nākotni. Laimīgā kārtā viss um, lielākās bažas pēc Brexit referenduma ir mazinājušās zināmā mērā, un šobrīd ir nedaudz vairāk optimisma attiecībā uz mūsu savienības nākotnē, kā tas varbūt bija pirms gada. Un es domāju, ka to atspoguļo arī pozitīvā dinamika mūsu tautsēmniecībā. Ir atkal piedzīvota, piedzīvota. Nu, piemēram, vēlēšana rezultāti dalību valstīs un tam līdzīgi. Bet nedomāju, ka mēs varam uzskatīt, ka visas grūtības ir jau aiz muguras. Mēs faktiski joprojām kuģojam caur ļoti vētrainiem ūdeņiem, neparedzamiem ūdeņiem, un tāpēc domāju, ka Eiropas Savienības nākotne un tās virzība ir joprojām ļoti svarīga un aktuāla tēma. Igaunijas prezidentūras moto ir daudzveidība caur līdzsvaru. Vienotība caur līdzsvaru. Nu, protams, vienotība nozīmē vienotību attiecībā uz pašiem ES dibināšanas pamatprincipiem, šo pamatu koncepciju Eiropas projektu kā tādu. Turklāt tas nozīmē arī respektu pret daudzveidību, kas pat par sevi ir ļoti svarīga ES vērtība. Protams, ka ir ļoti daudzas un dažādas intereses un prioritātes tad, kad runājam par 27, 27 vai nu vēl pagaidām 28 dalību valstīm. Un tāpēc mums jāspēj rast līdzsvar starp šīm dažādajām un reizēm ļoti unikālajām interesēm. Lai Eiropas Savienības progress turpinātos, esam nākuši klajā ar četrām tādām pamattēmām vai politikas jomām, uz kurām tad veidojam šo kopējo darba kārtību. Pirmām kārtām atvērta un novatoriska Eiropas tautsaimniecība, kas ir priekšnosacījums es tālākai attīstībai un dalībvalstu tālākai attīstībai. Otrām kārtām droša Eiropa Mēs ticam tam, ka drošība ir princips, kas nedrīkst tiks dalīts. Tas attiecas vienlaikus gan uz ārējo, gan iekšējo drošību un drošumu. Tīri ģeogrāfiskā ziņā tas nav dalāms jautājums ir notikumi, kas notiek tālu no mūsu mājām, bet kam tomēr ir vistiešākās sekas un ietekme uz mūsu dzīvi. Un tāpēc drošība arī Eiropas Savienības iekšienē ļoti lielā mērā saistīta ar notikumiem ārpus tās. Trešām kārtām, un tas ir kaut kas, kas ir tuvs, man kā Igaunim bija viena no visaptvarošām prioritātēm, respektīvi digital, digitālā darba kārtība. Protams, ka tā ir ļoti plaša joma. Uh, kas ietver visdažāk, visdažādākās tēmas, sākot no digitālās ekonomikas, no brīvas informācijas apretes līdz kiberdrošībai un tā tālāk un tā joprojām. Un tad, protams, ietveroša, iekļaujoša un ilgspējīga Eiropa ir šī ceturta, šis ceturtais pri, prioritāšu pīlārs. Mūsu premjērs Eh, ratas, kad sniedza pārskatu par prioritātēm, pagājuši nedēļu par to arī runāja. Viņš to darīja plenārsēdē parlamentā. Mēs vēlamies būt tāds godīgs vidutājs visu šīs darbu kārtības īstenošanā turpmākos sešus mēnešus, lai panāk, varētu nonākt pie vienošanās iespējas gadījumos un lai redzētu arī tādu pozitīvu dinamiku es koncepcijas tālākā virzībā. Tagad atgriežoties pie ārpolitikas darba kārtības iesākumā, gribētu runāt tieši par paplašināšanās jomu. Protams, ka paplašināšanās ir kaut kas tāds, kas ir, jāsaka, mūsu ārlietu politikas pašā būtībā, pašā saknē tajā ziņā, ka mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka Eiropas Savienības līdzdalības perspektīvas piedāvāšana ir lielākais dzinulis tām dalībvalstīm, kas paudušas vēlmi integrēties Eiropas Savienībā, kļūt reiz par daļu no tās. Eiropas Savienības dibināšanas pamatā ir tiesiskums un demokrātija, un, protams, ka mēs attiecīgi gaidām, ka šādas vērtības būs uh, eh, cīņā arī eh, kandidātu valstīs, un tām jāinter, jāīsteno attiecīgā paplašanās politika, pamatojoties uz ES vērtībām un pamatprincipiem, kāds arī zina nosacījumiem. Esmu bijis virknē kandidātu valstu pēdējos pāris, mē, pēdējo pāris mēnešu laikā sākšu ar Rietumu Balkānu reģionu. Protams, ka Eiropa padoma par šo situāciju rietumu balkonos sprieža regulāri, tas tā notika arī martā. Dalībvalstis apliecināja eh, viennozīmīgu atbalstu šī reģiona Eiropas perspektīvām. Valstu valdību vadītāji uzsver to, cik svarīgs ir reformas, labas kaimiņa attiecības un reģionālā sadarbība. Visi šie elementi ir ļoti būtiski paplašanāšanās procesā un, protams, tie svarīgi arī stabilizācijas un asociācijas procesā. ir vērts arī pieminēt to, ka šobrīd iestāšanās sarunas ar visām kandidātu valstīm ir visai tālu no reālā iestāšanās punkta un noslēguma brīža. Bet, protams, ka progress tiek identificēts, arī tas tā nu bija arī Maltas prezidentūras laikā padomē, varējām atsevišķos gados uzsākt un pat noslēgt atsevišķas sarunu daļas, piemēram, attiecībā uz Melnkalni un Serbiju, un mēs ceram, ka varēsim pavirzīties uz priekšu tālāk ar paplašanāšanās sarunām. Un tādējādi atvērt un provizoriski arī slēgt vairākas sarunas sadaļas mūsu prezidentūras laikā. Svarīgākās jomas, kam jāpievēršas protams, ir korupcijas apkarošana, neatkarīgs tiesu sistēmas nodrošināšana, runas un plašsaziņas līdzekļu brīvības aizsardzība. Vienlaikus, eh, tiecoties uz šiem rezultātiem kandidātu valstīs un potenciālajās kandidātu valstīs, mums jāpārliecinās, ka Eiropas Savienība savukārt nodrošina savu solījumu izpildējā brīdī, kad nosacījumi tiek izpildīti. Tā, lai visa šī, lai mūsu saistības būtu izpildītas tajā brīdī, kad šīs kandidātu valstis būs savu mājas darbu izpildījušas. Tas ir vienīgais veids, kā panākt to, ka paplašanās politika ir uzticama un uh, reputabla. Par konkrētām valstīm runājot, Melnkalne. Tā šobrīd ir avangardās iestāšanās sarunu procesā. Un uh, ar nepacietību gaidām šo sarunu procesu virzīt vēl tālāk uz priekšu mūsu prezidentūras laikā un vēlamies arī sekot līdz Melnkalnē iztenojumām reformām. Mēs vēlamies, lai šai valstī tiktu izveidot arī stabili politiskie procesi. Esam mudinājuši visas politiskās puses atgriezties pie politiskā dialoga, pie demokrātiskām institūcijām, kas ietver arī parlaments, tā lai politiskās debatas atkal norisinātos šais iestādēs, tur, kur tām arī ir vieta. Nevis um, īstenot politiku kaut kādā veidā uz ielas. Mēs ļoti priecājāmies par to, ka Melnkalni iestājās NATO. Tas bija process, ko viens otrs ārējais spēks centās apdraudēt mm, vēl pagājušā gada rudenī. Bet tas veids, ka viņiem izdevās šo procesu veiksmīgi noslēgt, zināmā mērā piedāvā šeit ticamību arī Eiropas Savienības paplašanāšanās politikai. Par Serbiju runājot, esam gatavi arī virzīt uz priekšu iestāšanās sarunas. Jaunais Serbijas premjers un valdība uh, ir fakti priekšā, viņiem jāintensificē reformu centienu, un es ceru, ka valdība to arī darīs. Viens no svarīgākajiem elementiem šeit ir Belgradas un Prištinas dialogs. Svarīgi turpināt centienus dialogu nodibināšanai un jāievēro visas tās vienošanās, kas panāktas starp pusēm līdz šim. ņemot vērā politisko dinamiku un vēlēšanas. Tas, protams, nebūs viegls process, bet mums ir jāatgādina saviem sarunu partneriem eh, par to, cik tas nozīmīgi jebkurā gadījumā. Nesen biju arī Belgradā un tikos ar jaunievēlēto prezidentu Aleksandru Bučiču. Viņš man apliecināja, ka ES reformas turpināsies un Eiropas Savienības dalība ir Serbijas strateģisks mērķis. Līdzīgi runāja arī pārējie mani sarunu partneri šī apmeklējuma laikā. Protams, ka viens no svarīgākajiem punktiem šai gadījumā ir tiesiskuma nodrošināšana. Mēs vēlamies mudināt Serbijas varas iestādes spērt visus nepieciešamos soļus, lai šis darba kārtības punkts tiktu īpaši prioritizēts. Turklāt, kā jau teicu, arī attiecību normalizēšanās ar Kosovu ir ļoti svarīgs darba kārtības jautājums. Tā lai mēs, mēs esam gatavi strādāt kopā ar dalībvalstīm komisiju un ārējās darbības dienestu un Eiropas parlamentu Un jāsaka, Eiropas parlaments ir ļoti atbilstīgi reaģējis dažādos veidos, lai palīdzētu nodrošināt šo sadarbību starp abām valstīm un ļautu tām virzīties uz priekšu. Kas attiec uz Kosovu, jau minēju Belgradas Prištinas dialogu. Nesenās vēlēšanas Kosovā vēl nav vainagojušās eh, ar rezultātiem, respektīvi valdība nav nodibināta, bet es ceru, ka tas pavisam drīz notiks un jaunā valdība varēs virzīties uz priekšu ar ļoti nepieciešamajām reformām. Ir bijuši Kosovā svarīgi soļi ceļā uz šo Eiropas perspektīvu, un mēs, protams, dom, mudinām Kosovu pilnībā šo potenciālu tālāk izmantot. Ir vajadzīgi tālāki centieni tādās jomās kā korupcijas apkarošana, organizētās noziedzības novēršana, kā arī zina attiecību normalizēšana ar kaimiņiem. Un es domāju ne tikai Serbiju, bet arī, piemēram, robežu nolīgumu ar Melnkalni, kas joprojām vēl gaida ratifikāciju. Maķedonija. Atzinīgi vērtēju notikumus šajā bijušajā Dienvidslāvijas republikā Maķedonijā, kur beidzot ir izveidota jauna valdība. Tas ir jauns sākuma punkts, bet, protams, ka tika zaudēts daudz laika un tagad ir da ļoti daudz darba jāie, jāveic. Valdība ir apsolījusi pavisam strauji atsākt uh, stagnējušās reformas, sākot ar steidzamo reformu prioritātēm un ar piržinā vienošanās īstenošana ir ļoti steidzama prioritāte. Ir virkne cerības viesošu zīmju. Piemēram, pagājušajā nedēļā valdība pieņēma rīcības plānu, kurā tiek runāts par steidzamajām reformu prioritātēm. Un domāju, svarīgi virzīt uz priekšu arī politisko procesu. Un mēs ar nepacietību gaidam mm, konstruktīvu attieksmi arī no valdības turpmākajā darbā, iesaistot darbā visas puses. Nu, un, protams, Ceram, ka skaravaras piestādes atbalstīs arī īpašā prokurora dienesta darbību. Mēs cenšamies mudināt arī virzību uz priekšu attiecībā uz šo ilgi neatrisināto nosaukumu jautājumu. Tas jau daudzus gadus nav spējis pavirzīties uz priekšu un traucē šīs valsts Eiropas integrācijas procesam. Esam redzējuši retoriku, kas varbūt ir tādas cerības viesoši no valdības puses šobrīd un cerams novadīs pie pozitīvas tālākas attīstības tuvākajā nākotnē. Par Albāniju runājot, notika 25. jūnijā parlamenta vēlēšanas Mēs esam pārliecināti, ka valdība nezaudēs laiku un turpinās nodrošināt rezultātus pastāvīgā tempā. Mēs arī atzinīgi vērtējam komisijas eh, nosacījumu rekomendācijas, ko tā sagatavoja pagājušā gada beigās attiecībā uz iestāšanās sarunu uzsākšanu ar šo valsti. Un mēs labprāt gribētu, lai šīs iestāšanās sarunas varētu tikt sāktas. Uh, nu, tuvākajā paredzamajā nākotnē. Nu, tā noformulēšu to tā. Bosnija Hercegovina. Protams, ka arī šajā jomā ir jādara vēl ļoti daudz, ir jāpaliec, jāpastēc spēcina centieni reformu jomā. Ceram, ka valsts eh, aktīvi līdzdarbosies atzinuma procesā visos līmeņos ES. Protams, nāksies palīdzēt valstī vienlaiks nodrošināt spēcīgu klātesību uz vietas bet galvenā atbildība par progresu, protams, ir Bosnijas un Hercegovinas vadītāju rokās un uz viņu pleciem. Un šī šķeļošā retorika, kas tika izmantota pagātnē, protams, nekādā veidā nepalīdz valstī virzīties uz priekšu, tā nepalīdz arī iedzīvotājiem Eiropas integrācijas procesā Turcija. Turcija joprojām ir ES kandidāta valsts un svarīgs, ļoti svarīgs strateģisks ES partners, un tāpēc es domāju, ka ir ļoti svarīgi turpināt mm, atvērtu dialogu un, un sad, iesaistīšanos sarunās ar Turciju. Es ir jābūt tam galvenajam enkuram, eh, kas nodrošina Turcijas reformas, ņemot vērā, cik sarežģīti laiki šobrīd valstī tiek piedzīvoti. Uh, Un, protams, ka iekšējā politiskā attīstība neveicina šo sadarbību, bet esam saituši tādas pāris pozitīvas zīmes 25. māja sanāksmē, piemēram, kad tikās mm, Tuska kungs, Junkara kungs Tijānija un prezidents Erdogans, un tas varbūt piedāvā iespēju virzīt uz priekšu šo dialogu tādā pozitīvākā veidā un nevis kā konfrontācija. Esam, sad, mums, um, mums ir sadarbība ar Turciju vairākās svarīgās jomās - terorismu apkarošana, enerģija, ekonomika, migrācija un ēst Turcijas uh, deklarācijas īstenošana vērtējumi pozitīvi, tā ieveda uz konkrētus rezultātus, kas uh, no, novedus pie būtiskas bojāgājušo skaita samazināšanās vidusjūrā. Un ir ārkārtīgi svarīgi, lai Turcija turpina ciešu sadarbību arī ar Eiropas padomi, tāpat kā Eiropas Savienību jo cilvēktiesības, demokrātija un tiesiskums ir pamatprincipi, kas ir ES vērtība pašā saknē. Un, ja Turcija vēlas virzīties uz priekšu Eiropas virzienā, tad tādā gadījumā tās ir vērtības, ko Turcijas valdība nedrīkst ignorēt, ko tai būs jārespektē. Vienlaikus gribu atgādināt, ka referenduma laikā um, no, par konstitūcijas izmaiņām puse uh, Uh, iedzīvotāji balsoja pret konstitūcijas grozījumiem, un tāpēc mums vajadzētu izturēties ļoti uzmanīgi, lai neradītu ilūziju zudumu šajos Turcijas iedzīvotājos, vēlētājos. Kipras risinājumu sarunas um, pēdējā laikā šķiet nedaudz virzījušās priekšu, bet vienlaikus mums ir jābūt arī pietiekami augstasinīgiem un jāspēj nu, izpētīt visus iespējamos ceļus, kas ļaut virzīties uz priekšu. Es turpinu atbalstīt visus centienus un gaida, ka arī Turcija spēlēs aktīvu un konstruktīvu lomu šai ziņā. Un visbeidzot, par pāris jautājumiem, kas varbūt tik lielā mērā nav saistīta paplašināšanas politiku, bet mm, tomēr migrācija. Migrācijas jautājums prasa ļoti visaptverošu pieeju. Mēs nevaram skaidri nodalīt iekšējos un ārējos aspektus migrācijas jomā, ir vajadzīga visaptveroša, holistiska pieeja un jārod arī ilgspējīgi risinājumi migrācijas krīzē. Tā ir viena no Egonijas prezidentūras prioritātēm, to atspoguļos četrī fakts, ka jau pirmajā ministru sanāksmē pagājušajā nedēļā Tallinā, kad tikās iekšlietu un tieslietu ministri, migrācijas jautājums eh, pa centrā, attiecībās centrālu un vidusjūras maršrutu no Lībijas uz Itāliju bija darba kārtības pašā priekšgalā. Uh, Nu, un, protams, migrācija pilnīgi noteikti būs darba kārtības aktualitāte. Par ārējo mm, politiku runājot, mums nepieciešams sastrādāties mm, roku rokā, lai uzlabotu sabiedrības riskam, mm, spēju pratoties riskiem un pagājušu nedēļu vien Igaunijas valdība pieņēma lēmumu piešķirt papildus 1 miljonu eiro no savu budžeta rezervēm ES Trust fondam Āfrikā, lai cīnītos pret migrācijas cēloņiem, un, protams, ka mēs vēlamies veicināt attiecīgo valstu struktūru kapacitāti un šo bēgļu izcelsmes valstu mm, rīcības spēju, tā lai tās varētu pašas sargāt savas robežas, un tāpat arī darām visu, lai izvērstu darbību, arī ES sadarbības un operāciju ietvaros, to operāciju ietvaros, kas aizsargā ES ārējās robežas. Nu, protams, ka vēlams uz, uzlabot Eiropas kapacitāti, risināt praktiskos aspektus, respektīvi bēgļu reģistrēšanas jautājumi ar, un darbs ar migrantiem, kas jau nonākuši Eiropas eh, krastos. Tāpat arī digitālo risinājumu piemērošana šādos beigas plūsmu pārvaldīšanas procesos ir mm, viena no iespējām, ko varam izmantot. Un visbeidzot, par austrumu partnerību. Arī tā ir viena no, Eiropa, no Igaunijas prezidentūras prioritātēm uzskatām, ka austrumu partnerība ir bijis ļoti svarīgs instruments atbalstot reformu procesus sešās austrumu partnerības valstīs. Strādājam vajag sviedros, lai konsolidētu jau paveikto darbu. Šobrīd esam noslēguši asociācijas nolīgums un DCFTA ar virkni šīm valstīm. Un šo trīs valstu pilsoņi jau var bezvīzu režīmu ietvaros ieceļot ES, kas attiec uz pārējām valstīm. Esam noslēguši sarunas ar Armēniju attiecībā uz jauno ietvaru nolīgumu ar šo valsti. Un šobrīd norisinās diskusijas un ar, par jaunu nolīgumu ar Azerbaidžānu. Baltkrievijas gadījumā, protams, mums ir jābūt uzmanīgiem, jāskatās, kas norisinās valsts iekšienē. Bet, nu, atsevišķi pozitīva virzība ir notikusi, zināms, regress, tas to vērojām pagājušajā gadā, šogad bijis regress, bet, nu, katrā ziņā, nu, valstī vēl daudz saistību pildāms. Varbūt ne, ne, neiedzināšos pārāk dziļējies attiecībās ar Krieviju un transatlantiskajās attiecībās. Un citās, varbūt tādās um, attiecībās ar citām attālākām uh, Um, valsts daļām, kas tomēr visai lielā mērā ietekmē ES politiku, bet es savās atbildēs uz jūsu jautājumiem labprāt šiem jautājumiem pievērsīšos. Lielas paldies par uzmanību. Thank you, Sven Mikser. Paldies uh, Svenam Mikseram par to, ka viņš sniedza mums pārskatu par Igaunijas ārējās politikas prioritātēm turpmāko sešu mēnešu laikā, kad tā ir prezidējošā valsts Eiro padomē. Mums ir 30 minūtes laika viedokļu apmaiņai un seši runātāji pieteikušies. Zofku. Okay, so that's eight colleagues. Pieteikušies jau astoņi kolēģi, es ierosinu runātāju sarakstu noslēgt katra rīcībā divas minūtes, un pēc tam ministram būs apmēram desmit minūtes laika atbildēji. Un pirmais uzstāsies mūsu igauņu kolēģis Tune Kelams. Mani uh, iedrošina Igaunijas prezidentūras prioritātes attiecībā uz paplašināšanos, austrumu partnerību, migrāciju un akcents, kas tiek likts uz rietumu Balkāniem. Bet, kā mēs zinām, šī šaurā vieta paplašināšanās procesā Rietumu Balkānu virzienā ir padomē. Tas it īpaši ir attiecināms uz Maķedoniju, jo komisija jau septiņus gadus ir ierosinājusi uzsākt uh, sarunu sākšanu es tiešām jūs uh, rosinātu censties panākt vienošanos, vienprātību padomē par sarunu iestāšanās sarunu uzsākšanu, atliekot valsts nosaukumu jautājumu uz šī procesa beigām, lai tas nekavētu sarunu procesu. Otrakārt, jūs minējāt Vidusjūras un Āfrikas trasta fondu. Tas tiešām ir nepieciešams un būtisks. Un arī uh, Itālijas ārlietu ministrs ir nācis klajā ar iniciatīvu ka pirmkārt ir jāvēršās pret uh, cilvēku tirzniecību, kas ir cieši saistīta ar bēgļu plūsmām būtībā. Un cilvēku tirzniecība turpinās pat Eiropā. Trešais jautājums ir Ziemeļa Irākas nākotne pēc ISIS sakaušanas. Vai Igaunijas prezidentūra varētu domāt par ilgtermiņa garantijām stabilitātes atjaunošanā šajā reģionā, it īpaši domājot par kristiešiem un reliģiskām minoritātēm? Paldies! Tagad vārds Maurīdas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlos sveikt ministru un vēlu panākumus prezidentūras darbā. Es nolasīšu teikumu no dokumenta Igaunijas prezidentūras padomu ārlietu padomei. Un beigās ir teikts, atkarībā no sasniegtā progresa mēs esam gatavi strādāt pie mandāta, lai modernizētu Eiropas Savienības Turcijas muitas savienību. Ministra kungs Uzlieciet lūdzu austiņas, jo tagad runāšu savā dzimtajā valodā. Lūdzu, lūdzu, dodu jums nepieciešamo laiku. Vai esat tagad gatavs? Izlasījis uh, šo teikumu, es teikšu tagad tā. Eiropas parlamentā, runājot par tirzniecību ar uh, Turciju, mums ir bažas divās jomās - politiskā un uh, juridiskā, proti Kipras republikas atzīšana. Jo Kipra ir Eiropas Savienības dalībvalsts, tātad politiski Politiskā jomā bāžas man ir par uh, situāciju Turcijas iekšienē. Vai jūs uzskatāt, ka šī svīra, kas mums ir attiecībās ar Turciju, būtībā tā ir pēdējā svīra, šī ekonomiskā finansiālā svīra? Vai to mēs eh, sāk tagad iedarbināsim? Es uh, gribētu zināt, kādā mērā pēc neveiksmi cietušajām sarunām par uh, Kipras uh, jautājumu noregulējumu un ka Turcija uzstājas savām tiesībām uh, vē, iejaukties, vērsties pret vienu no Eiropas Savienības dalību valstīm, vai tas ir pieņemams. Paldies, tagad vārds Austrievičus kungam. Uh, nu, lai nesajauktu uh, savu. Uh, lai nesajauktu savu dzimto valodu ar uh, plašāk lietotām valodām, tad es runāšu angliski. Vispirms gribu apsveikt uh, Igaunijas uh, prezidentūru. Tas ir pienāca īstais laiks uh, nodarboties ar svarīgu jautājumu risināšanu, domājot par Eiropas Savienības nākotni. Un bija pien, ir pienācis laiks ratificēt Eiropas Savienības Ukrainas a, uh, asociācijas līgumu, un tas ir, uh, padomu to ir izdarījusi. Jūsu prezidentūras laikā, ministra kungs, kādu attīstību uh, jūs uh, saskatāt austrumu partnerības jomā. Tā ir uh, labi strādājoša platforma, Eiropas Savienībai būtu ar, jābūt ar to apmierinātai, un varbūt šī pozitīvā pieredze no austrumu partnerības būtu jāpārnēs uz attiecībām ar atsevišķām Dienvidu vidusjūras valstīm, Ziemeļāfrikas valstīm. Un runājot par partnerattiecībām. Esam saņēmuši kopīgu vēstuli no Ukrainas, Moldovas un Grūzijas parlamentu priekšsēdētājiem, aicinot piešķirt šīm valstīm Eiropas perspektīvu. Kā mēs varētu paspērt vēl soli uz priekšu? ņemot vērā šīs uh, pamatotās cerības. Un tāpat laikā nesa, nezaudēt uh, sasniegumu tempu. Paldies, uh, Prēdis kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs, ministra kungs. Pateicos, ka jūs esat pie mums ieradušies šodien. Jūsu valsts ir pārņēmusi Eiropas Savienības prezidentūru agrāk nekā tas bija paredzēts. Šis ir uh, sarežģīts laiks, uh, kurā ir daudz izaicinājumu, un uh, tas viss uh, skatāms Brexita kontekstā. Gribu teikt, ka jūs uh, uh, sniedzāt mums tādu reālu skatījumu uz lietām, un par uh, drošības uh, stiprināšanu, tātad uh, jāstrādā pie migrācijas jautājumiem, cīņu pret uh, terorismu, ekstrēmismu, un mēs sagaidām arī citus sasniegumus Austrumu partnerības uh, samitā, ES Afrikas samitā, domājot par Eiropas Savienības kopīgo stratēģiju un attiecību uzlabošanu starp Eiropas Savienību un NATO. Šajos eh, jautājumos varat rēķināties ar mūsu atbalstu, bet es gribu paust nožēlu par to, ka kat par rietumu Balkāniem eh, runājot, jūs uh, Eh, pareizi norādāt arī ar, rakstā, ko es nesen lasīju presē, ka tas ir strateģisks, inve, tā ir strateģisks investīcijas Eiropas Savienībai. Un vajadzētu prezidentūrām skaidri runāt par plašināšanos un dot cerību šīm valstīm. Kā tas var būt, ka ir viena prezidentūra, kas konkrēti piemin paplašināšanos, un nākamā par to vispār nerunā? Es gribētu uzdot par Serbiju jautājumu, jo es esmu referents šai jautājumā. Ir uh, saņemts atbildes uz anketu, vai jūs prezidentūras laikā uh, so, spērsiet soli uz priekšu, tagad tiek uh, strādāts pie uh, vēlēšanu likumu pārskatīšanas, un tas dod cerības arī Bosnijai Hercegovinai. Paldies, tagad vārds Milan Monkungam. Paldies priekšsēdētāji, pateicos ministra kungām par to, ka jūs esat ieradies, vēlu jums panākumus prezidentūras darbā. Jūsu valdības vadītājs pagājušajā nedēļā Strasbūrā runājot par uh, prezidentūras prioritātēm, norādīja, ka Igaunijas prezidentūra dos ieguldījumu uh, gatavojot ES uh, Karību valstu un Latīņa Amerikas valstu samitam EU salak. Tātad šīs samits notiks uh, rudenī Salvadorā. Gribētu zināt, ko jūs sagaidāt no šī būtiskā samita. Un vēl uh, par Latīņu Ameriku. Vai tuvāko mēnešu laikā jūs pievērsīsieties ES Merkosūra sarunām? Un kā šīs uh, sarunas norisināsies jūs prezidentūras laikā? Es domāju, ka būtu jādod uh, jauns impuls šīm uh, būtiskām sarunām, ņemot vērā to, ka ir nomainīsies vadība Brazīlijā un Argentīnā. Mums tagad ir pavērusies iespēja panākt to, kas nav izdarīts gadiem ilgi. Tālāk par Panamerikas platformu. Jūs runājāt par uh, padziļ, attiecību padziļināšanu ar Meksiku un Čīli, un varam cerēt, ka šie nolīgumi tiks parakstīti ar šīm valstīm Igaunijas prezidentūras laika. Jūs runājāt par uh, austrumu partnerību, dienvidu uh, kaimiņu attiecību politiku, bet vai jūs nevarētu pateikt vairāk par uh, Latīņu Amerikas valstīm, Merkosūru, Meksiku un Čīli? Paldies, tagad Arne Līts. Paldies. Gribu jūs uzteikt par eh, programmu, par ietvaru, ko jūs ieskicējāt. Man ir divi jautājumi par divām jomām. Pirmkārt, esat bijis Igaunijas ārlietu, es atvainojos aizsardzības ministrs un notiek sākas sarunas par Eiropas aizsardzības fondu, tiek runāts par budžeta jautājumiem, par to, ko, kur šos līdzekļus ņemt. Un tas ir arī jauns temats, ved, stiprinot vienotību Eiropas Savienībā. Bet, teiksim, ja šī nauda tiek ņemta no ES budžeta, tad parlaments gribētu arī savu vārdu teikt, tīpaši runājot par ieroču eksportu. Un ko jūs domājat par uh, Uh, drošības aizsardzības politiku un par to, vai ieroču tirzniecības jautājums tad būtu jāsaskaņo Eiropas līmenī. Ne visi tam piekrīt šobrīd. Otrakārt, jūs strādājat pie ilgtspējības. Kā jūs uh, skatāties uz uh, jau pastāvošo ilgtspējīgas attīstības mērķu programmu un uh, vai uzskatāt, ka ir pan, iespējams uh, šo programmu attīstīt vēl tālāk un uh, rast vēl jaunas iespējas. Paldies, tagad vārds Eduardam Kukanam. Paldies, ministra kungs, sveicam jūs uh, ārlietu komitejas sēdē. Lūdzu, izmantojiet šo prezidentūras iespēju, lai parādītu, cik labi jūs patiesībā esat veiksmi un panākumus vēlu gribētu runāt par Rietumu Balkānu reģionu. Man bija daudz jautājumu, bet jūsos klausoties man pazuda gan jautājumi, gan būtībā pat vārdi, jo jūs tik daudz visu, ko jau esat pateicis. Bet nu man tāds pieticīgs padoms jums būtu. Uh, Jā, jūs uh, atzināt, ka paplašināšanās nav jūsu prioritāte, bet es pieņemu, ka jūs neveiksiet vienkārši tādus uzturēšanas pasākumus paplašināšanās procesam. Paplašināšanās un Rietumu Balkānu nozīme pieaug visu Eiropas Savienības iestāžu darbā. Un tādēļ būtu labi, ja jūs savos paziņojumos arī uh, Eh, iekļautu punktu par paplašināšanās procesa nozīmi. Pēc slavenā eh, Žana Kloda Junkera paziņojuma mums eh, joprojām ir nu, jārunā ar mūsu partneriem Rietumu Balkāno šis jautājums ļoti sensitīvs. Es gribu zināt, kā jūs tiksiet galā ar visiem tiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt, vai parastā uh, darba kārtībā vai būs kaut kādas darba grupas, lai e, tiešām justu, ka Rietumbalkanos, ka Eiropas Savienība ir e, ticāms un efektīvs partners. Thank you, Chairman, and thank you, Mr. Paldies, nākamā runātāja Zofko kundze. Ministra kungs, kā kolēģi norādīja, liela vieta, svarīga loma jūs runā bija paplašināšanās procesam, bet mani nu, pārsteidz tas, ka par Bosniju Hercegovinu bija tikai viens teikums. Runājot par to, ka daudz kas ir pašvaldību ziņā, lēmumu pieņemšanas procesā, bet jādomā ne tikai par paplašināšanos un uh, Eiropas Savienības robežu aizsardzību attiecībās ar šo jautājumu. Šeit ir runa arī par drošību. Šeit ir uh, stipri izteikts ne Eiropas Savienības faktors šajā valstī, aicināt tādēļ pievērst lielāku uzmanību Bosnijai Hercegovīnai. Ir uh, Srebrenica sanāksme, Tristas uh, samits un um, Bosnijas Hercegovinas pieteikums iestāja Eiropas Savienībā, viņi sagaida kandidātu valsts piešķiršanu. Tāpat kā Prediskungs norādīja, tiek gaidīts risinājums vēlēšanu likumam. Šajā valstī ir tāds kā sastingums un stagnācija, un jums būtu varbūt jāuzņemas vadošā loma, meklējot risinājumu šajā valstī, jo tas tā būtu arī pievienotā vērtība Eiropas Savienībai. Paldies, eh, Želēnai Zafko, un es gribētu arī pats uzdot jums jautājumu. Jūs arī eh, turpmāko sešu mēnešu laikā strādāsiet ar Albāniju un Kosovu, un varbūt jūs mūsu partneriem un draugiem Albānijā un Kosovā varētu atgādināt, ka jebkādas runas par lielo, lielu Albāniju ir Uh, bezjēdzīgas un bīstamas, un mani pārsteidz, cik bieži par to publiski notiek debats abās valstīs. Lielserbijas uh, runas ir uh, bīstamas, bet runas par Lielu Albāniju ir tikpat bīstamas. Tagad vārds jums, ministra kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kalister, pateicos deputātiem par ļoti nozīmīgiem jautājumiem, kas izskanēja, un tie bija veltīti plašām spektrām dažādu problēmu. Diemžēl ierobežotajā laikā nespēšu uz visiem izsmeļoši atbildēt, bet pie tā noteikti es atgriezīšos vēlāk, ja nepieciešams sniegšu arī rakstiskas atbildes. Vispirms eh, Tunes Kelama jautājums par migrāciju, kā norādīju. Mums ir nepieciešama visaptveroša holistiska pieeja eh, šai krīzei. Mums ir jāatzīst, ka migrācija vienmēr ir bijusi sabiedrības eh, funkcionēšanas elements vienmēr ir notikusi iedzīvotāju ja pārvietošanās vai nu dabas katastrofu vai karu dēļ vai ekonomisko apsvērumu dēļ. Mums ir jācīnas pret nelegālu migrāciju un cilvēku tirzniecību, tam es piekrītu, ka tiešām ir uh, apņēmīgāk jāvēršas pret cilvēku tirzniecību, bet tāpat laikā jāveicina legālā migrācija. Un uh, īstenot humānāku pieeju legāli migrējošiem cilvēkiem, bet tālāk uh, runājot par pievilkšanas faktoru šī migrācijas plūsmām, šis jautājums ir ļoti sarežģīts. Protams, ka humāni ir jāglāb cilvēki, kas eh, cilvēku uz jūras, bet uh, ir iespējams, ka ne, dažādas šaubīgas nevalstiskās organizācijas uh, savukārt uh, nodrošina iespēju ievest Eiropā cilvēkus, kuri citādi nevarētu tur nokļūt. Ir jāglābj cilvēki, kam ir tiešām pamatotas bažas par draudiem viņu dzīvībai, bet tāpat laikā neradot tādu kā pie, pievilkšanas faktoru papildus, runājot par glābšanu uz jūras. Par ziemeļu Irākas nākotni. Tur joprojām turpinās humanitāra katastrofa. Un ja mēs runājam par palīdzības sniegšanu cilvēkiem, kurus ir skāris uh, karš Īrijā un uh, Sīrijā un Irākā, es atvainojos. Un mēs šeit nevaram uh, noteikt kaut kādus politiskus nosacījumus, bet ja mēs runājam par rekonstrukcijas procesu, tad gan varam izvirzīt uh, nosacījums, un tas arī ir jādara. Bet mums ir jānošķir humanitārās palīdzības sniegšana no vienas puses un otras puses rekonstrukcijas pasākumiem. Irākas uh, nākotne kā valstiskam veidojumam un runājot par Sīrijas nākotni, ka valsti mums būtu jābūt piesardzīgiem, domājot par jaunu valstu robežu novilkšanu. Mums ir jārespektē valstu konstitūcijas, pat ja valdības struktūras ir trauslas un nespēja pārvaldīt uh, un kontrolēt uh, pašu savu valsti. Tālāk Mavridis kungs jautāja par ES Turcijas attiecībām. Jā, Turcijai ir jāievēro tie augstie standarti, ko mēs sagaidām no es kandidātu valsts un jebkāds uh, progress ir jāsastāsta ar spēju izpildīt minētos kritērijus. Par situāciju Kiprā un par konflikta, vai pareizāk sakot, situācijas atrisinājumu Kiprā Mēs varbūt neesam pārāk optimistiski noskaņot runājot par iespējām atrisināt šo situāciju tuvējā vai vidējā nākotnē, bet es uzskatu, ka mums nevajag zaudēt cerību un uh, Turcijai būtu jāieņem uh, konstruktīvāka nostāja, lai veicinātu šādu risinājumu rašanu. Austrevičs kungs jautāja par austrumu partnerību. Jā, mums šobrīd būtu jākoncentrējas uz asociācijas uh, nolīgumu, uh, nolīgumos iekļaut to brīvās tirzniecības līgumu īstenošanu. Tātad šeit ir runa gan par uh, politiskiem pārveidojumiem, gan par konkurētspējas celšanu. vajadzētu pievērst varbūt mazāk uzmanību kaut kādu paziņojumu formulējumiem, bet drīzāk tam, ko reāli mēs varam palīdzēt cilvēkiem šajās valstīs. Tāpat laikā jāatzīst, ka katrai valstī ir suverēnas tiesības noteikt savus mērķus, izvēlēties politisko orientāciju un uh, neviena trešā valsts uh, nedrīkst iejaukties uh, šajā suverēnajā izvēlē. Deklarācija, ko mēs varētu pieņemt samitā, būtu veltīta Rīgas samita deklarācijas saturam. Prēdes kungs runāja par Brexitu šeit eh, padomē diezgan ierobežota loma un prezidentūrai tāpat, ko mēs vēlētos nodrošināt eh, saikni starp eh, delegāciju ar Barņiekungu un no vienas puses un dalību valstīm no otras puses ir daudzi svarīgi jautājumi pilsoņu tiesības, robežu jautājumi, arī īrijas salā, tiesu jurisdikcija un tā tālāk. Mums ir ļoti kompetenta komanda, kas ved sarunas mūsu vārdā. Un ir jāpieņem lēmums, vai mēs gribam vai negribam sākt sarunas par turpmākām attiecībām. Tas ir ļoti būtiski, bet mūsu iespējas tieši vest sarunas ir uh, stipri ierobežotas. Tālāk par ES Āfrikas samitu. Tas arī ir ļoti būtisks samits. Un temats arī ir ļoti būtisks uh, investīcijas jaunatnē. Un tas varētu būt arī viens no migrācijas izraisošiem faktoriem. Un tādēļ ir jādomā par to, kā radīt iespējas jauniešiem Āfrikas kontinentā. Būtībā tas ir, tas ir vienīgais veids, kā ilgtermiņā atrisināt migrācijas problēmas. Un uh, arī citas uh, briestošās krīzes pasaulē. Sadarbības starp ES un NATO ir būtiska. Eh, es gribētu uzteikt eh, padomus priekšsēdētāju Tusku un NATO ģenerālsekretāru Stoltenbergu par viņu veikumu sadarbības stiprināšanā. Šeit ir liels potenciāls. Līdzkungs arī runāja būtībā par to pašu tematu, par eh, tad, kad tiks izskatīts daudzgadu finanšu schēma. Es nezinu, vai prezidentūra varētu to komentēt, bet mēs esam paredzējuši arī iedarbināt vairākus būtiskus izmēģinājumu projektus. Piemēram, Eiropas Savienības veikta operācija finansējuma nodrošināšana lai varētu izmantot tos instrumentus un mehānismus, kas jau ir radīti, bet uh, tie līdz šim ir diezgan negribīgi izmantoti. Bet, manuprāt, vēl ir diezgan liels uh, tāls ceļš ejams uh, līdz Eiropas militārai industrijai un runām par ieroču eksportu. Mēs iesaistīsimies šajās sarunās gan prezidentūras laikā, gan pēc tās. Milāna Mona kungs, Selek samits. Tāpat kā ES Āfrikas samits Abidžānā un Selek samits uh, El Salvadorā to visu uh, vadīs uh, ārējās darbības dienests un komisija, bet mēs gribam dot savu konstruktīvu ieguldījumu samitu sagatavošanas procesā un aktīvi piedalīties pasākumu organizēšanā. Atsevišķās vienošanās ar Čīlī, Meksiku, ko jūs pieminējat, mēs centīsimies spēlēt uh, konstruktīvu lomu, bet tirzniecības sarunas ir sarežģīts process, un ilgtermiņu procesu, ja vēlamies nodrošināt veiksmīgu rezultātu. Kukan kunga jautājums par paplašināšanos. Es neteiktu, ka paplašināšanās nav mūsu prioritāte, bet mums ir uh, realistiski jāvērtē situācija. Neviena no kandidātu valstīm vēl nestāv gluži uz savienības sliekšņa. Un ja mēs palūkojamies uz izaicinājumiem, ko saskaras Eiropas Savienība, arī trūkst entuziasmu domājot par tūlītēju paplašināšanos. Ja runājam par uh, Melnkalni, uh, Kosovu, Bosniju Hercegovinu. Es domāju, ka ir jāizmanto iespēja tad, kad tāda parādās. Un jāvadās no strateģiskām, strateģiskiem mērķiem. Un ir arī jānodrošina atklāta, godīga komunikācija ar cilvēkiem. Eiropa varētu nebūt gatava tūlītējam paplašināšanās procesam, jaunu dalību valstu uzņemšanai, bet uh, var pienākt brīdis, kad tas būs iespējams un šīm valstīm ir jābūt gatavām. Un uh, mums jābūt gataviem, ja viņi ir gatavi sasniegt šo mērķi. Un visbeidzot. Jautājums par Bosniju, ko uzdev Zofko kundze. Un arī Prēdas kungs pieminēja šo valsti. Svarīgi ir turpināt reformu darba kārtības īstenošanu pēc uh, atbilžu saņemšanas uz komisijas anketu valsts varas iestādēm jāapliecina, ka tās spēj runāt vienā balsī. Tā tas nevienmēr ir bijis. Mēs pilnībā apzināmies ārējo spēku iejaukšanos valsts iekšējās lietās. Esmu, nu, piesardzīgs optimists šai jomā. Nu, arī šeit ir jādomā par varbūt novatoriskām pieejām konstitucionālo jautājumu risināšanā. Nē, tie tomēr nav uh, liederīgi centieni, bet mums būtu jāatbalsta gan nacionālā līmeņa, gan uh, teritoriālo veidojumu varas iestādes uh, kopīgiem mērķiem, uh, kopīgiem spēkiem uh, strādāt, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, un mēs esam gatavi sniegt atbalstu šajā darbā. Piekrītu priekšsēdētājam par to, ka tāda musinoša retorika par robežu pārvietošanu uh, riet, vai pārskatīšanu Rietumu Balkānos nenāk nevienam par labu, runājot, teiksim, par uh, Albāniju vai citām valstīm Rietumu Balkānu reģionā. To izprot gan reģiona valstis, gan Eiropas Savienības iestādes un parlaments var dot pozitīvu ieguldījumu, veidojot stabilāku, drošāku Rietumu Balkānu reģionu. Diemžēl šis darbs vēl šobrīd nav pabeigts. Paldies, ministra kungam! So, good luck. Obviously. Lai jums veicas, lai veicas Igaunijas prezidentūrai. Jūs noteikti bieži viesosieties Briselē, un es uzskatu, ka mums šī pirmā viedokļa apmaiņa bija ļoti auglīga. Tagad eh, esam pabeiguši izskatīt šo darba kārtības punktu. Nākamais darba kārtības punkts notiek aiz slēgtām durvīm un tas nozīmē, ka tikai Eiropas Savienības ierēģi un politisko grupu īpaši pārstāvi var piedalīties šajā nākamā punkta izskatīšanā, pārējos lūdzas tāda zāle.